mazāk skaita opcijām, un tad arī runāsim par ilgtermiņa jautājumiem par 2030. gadu un tā tālāk. Paldies! Paldies, Hedegārdes kundzei. Līdz ar to diskusijas ir noslēgušās. Nākamais darba kārtības punkts eh, attiecas uz eh, veselīguma norādēm. rezolūcijas priekšlikuma sagatavotāja ir atteikusies no uh, ir atteicies no izteikšanās. Pirmā izteiksies eh, Zomeres kundze. Pašreizēja regulāra spēkā kopš 2006. gada, un šis stāsts nekad nebeidzas, vēl līdz šim tā nav eh, īstenota. Šeit ir runa par veselīguma norādēm. Par ko tad šeit īsti ir runa? Eh, šeit ir runa par kaut ko tādu, ko īsti nevar īstenot. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādē to ir vairāk kārt apgāvojusi. Uh, Eh, parlaments ir apgalvojis, ka mums vajadzētu beidzot pieņemt lēmumu par šīm norādēm, un komisija līdz ar to ir sākus arī rīkoties. Kāpēc tad šie profili nedarbojas? Mēs nevaram iedalīt pārtikas produktus labos un sliktos. Um, ir tikai um, labāka vai sliktāka barība un arī veselīgāka vai mazliet neveselīgāka uh, dzīves forma. Līdz ar to mēs nevaram pārtikas produktus iedalīt pilnīgi labos vai pilnīgi sliktos. Vismaz tā uzskata uh, eh, daudz partijas grupa. Tagad uh, komisija vēlas patvaļīgi ieviest izmaiņas uh, attiecībā uz veselīgumu norādēm. Tas ir komisijas mēģinājums atsevišķiem pārtikas produktiem pa aizmuguras durvīm ieviest šos uh, barības vielu profilus. Uh, Tas attiecas arī galvenokārt uz cukuru, jo, protams, šeit ir runa par šādu profilu. Šeit komisija rīkojas, atklāt sakot, pret likumu, jo tā ignorē to, ka e, profili ir aizliegti, kā tas ir noteikts e, regulā par veselīgumu norādēm 4. pāntā. Tāpat arī e, komisija šeit rīkojas tā, it kā tā gribētu pieņemt tiesību aktu. Nedrīkstētu būt tā, ka šādai eh, varības vielu profili tiek ieviesti ar veselīgumu norādēm. Ja komisijai tas izdosies, ja nevienam nebūs eh, nekas pretī eh, šīs koncepcijas ieviešanai, tad uh, mums vajadzētu paskatīties, kas notiks pārtikas nekaitīguma iestādē. Mums komisija apgalvo, ka tai neinteresē zinātnieku teiktais. Protams, es neesmu par to, ka cilvēkus vajadzētu uh, nobarot uh, resnus ar šādu veidu reklāmām. Paldies Zomers kundzei, tagad vārds Šalde Mozes kundzei. Eh, Priekšētāji kungs, komisārs kundze, Eiropas tautas partija. Somers kundz vēlas, lai mēs pieliktu punktu šīm veselīguma norādēm, kas norāda uz to, ka mm, dažas izēvielas varbūt kaitīgas mēs vēlamies šādas norādes, bet ja mums būtu jāsako Somers kundzes ieteikumiem, tad mēs nonāktu īstenībā pie pretējā. Visi šie profilī attiecībā uz veselīguma norādēm, kas eh, tiks publicēts eh, uh, uz šokolādes kāflītēm un uz eh, um, konfektēm bet tam nebūs īpaši liels jēgas, jo tas viss ir tikai lielo uzņēmumu, piemēram, Nestle interesēs un nevis pilsoņu interesēs ir jāizvairās no šī sājukuma. Uh, ko rada veselīguma norādes. Komisija jāatbalsta, jo komisija mēģina ierobežot šīs atsauces veselīguma norādēm. Komisija nevēlas aizliegt uh, šīs negatīvās norādes, mm, kas vienam norāda uz lielu cukuru daudzumu dzērienos. Mēs varam um, ierobežot šos, eh, izmantot šīs veselīgu norādes, ja varam cīnīties pret diabētu vai pret eh, vēzi vai eh, asinsvads slimībām. Nevajadzētu arī teikt, ka pilsoņiem ir jābūt ļoti skaidram priekšstatam par to, kas ir veselīgs vai nē, bet ir jābūt galvenokārt pret Eiropas tautas partijas vēlmi, kas pilnībā vēlas noraidīt visu šīs veselīguma norādes to izmantošanu. Paldies šāda eh, mūzes kundzei. Tagad vārds Šlitera kungam uz divām minūtēm. Eh, Paldies. Komisija ir iesnāgus priekšlikumu, un priekšlikumā nav pietiekami ierobežojumi padomu, tad rediģē šo tekstu. Uh, un padarīja procesu gal beigās sarežģītāku. Mans jautājums ir sekojuši, kā ir ar dalību valstīm? Es nedomāju, ka dalību valstīm vispār nebija iespēja teikt nē visam šim projektam. Es domāju, ka vairākums to skatu par dīvainu, piemēram, uz makronu iepakojumu ir jārunā, jāraksta par to, kā ogļu hidrāti, cik lielā mērā tie ir veselīgi un tam līdzīgi. Es nezinu, vai te ir tagad Eiropas Savienībā ir kāda problēma attiecībā uz ogļu hidrātu izmantošanu. Arī EFSA eh, nāks klajā ar savu atzinumu. Komisijai padomē bija jāpieņem sava atbildība. Pašlaik mēs esam tādā situācijā, kur mēs varam izvēlēties tikai to, kas ir mūsu priekšā, bet teikt nē, tas nozīmē to, ka tad, kad mēs runājam par cukuru, uh, Visur būs šāda veida marķējums, ja mēs sakam nē, es eh, drīzāk teikt nē, bet es eh, aicinātu tiešām eh, ieviest pilnīgi aizliegumu, bet kā sociāldemokrāti mēs zaļie uzskatām, ka tas varētu būt ļoti riskanti. Jūs nekad nezināt, kur, šād proces, kur šāds process varētu novest, varētu būt, ka marķējums kļūst pavisam absurds. Mums ir kaut kas jādara. Vairākums šeit un arī eh, pilsoņu vidū, gan jau kā arī valdības eh, vairākums teikt, vairākums teikt, ka nevajadzētu paredzēt smieklīgu lieku marķējumu uz pārtiks produktiem. Cilvēki vienkārši tam neticēs, viņi ticēs uh, uh, tādiem vispārīgiem paziņojumiem. T, paziņot, paziņojumiem, ka ir jāēd veselīgāk, es nedomāju, ka cilvēki Eiropā cieši no ogļu ķīlā trūkuma. Lielas paldies. Eh, politisko grupu vārdā visi, kas vēlēs izteikties, ir izteikušies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmā Magineses kundze. Īsi šāda veida debats, jā, mm, patiesībā, kam mm, nevēlos pat teikt vairs vakariņas, nezinu, vai mēs vispār tiksim līdz vakariņām, jo. Uh, Var, var arī piekrist iepriekšējiem runātājiem, jā, mēs negribam smieklīgu marķējumu uz pārtiks produktiem, bet bieži vien tas tā ir. Ļoti skaidrs ir tas, ka pilsoņi um, par spīti informācijas apjomam ir vairāk samulsuši par to, kas tad ir veselīga, veselīgs uzturs, un kad mēs norādām, ka konkrēti pārtika tas tā ir veselīga, tad. Uh, tad uh, es nezinu, vai tas tā ir pareizā pieeja. Jābūt ļoti piesardzīgiem. Patērētājiem ir jāsniedz ļoti viegls vēstījums, ko arī sniedz mums vec, ve, vecvecāki, ka uh, galvenais ir daudzveidībā. Paldies, Maginesas kundze. Um, beigās uh, brīvā mikrofona procedūrā izteiksies Kādenbahas kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai uzsvērt, eh, par ko tad īsti runā veselības eh, norāžu eh, regulā. Šeit ir runa nevis par patērētāju samulsināšanu, bet gan par drošību. Uh, nedrīkstētu būt nekādu norāžu, kas nav zinātniski pierādītas, ka tām tiešām ir eh, kaut kāds pamats. Un tieši tāpēc es varu tikai un vienīgi pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Paldies Kādenbahas kundzei, un tagad noslēgumā vārds komisārai Hedegardē. Paldies priekšsēdētāji, gudētie deputāti, mm, komisāra Borgvārdā, es prezentēšu komisijas nostāju par šo jautājumu. Komisija piedāvāja ierobežot vienu veselīgumu norādes izmantošanu par ugļhidrātiem. Un tas attiecas uz pārtiks produktiem, kuriem ir ļoti kompleks ugļhidrāti. Šī izmantošanas uh, nosacījumi arī ļaus um, padarīs produktus um, veselīgāks, kur būtu mazāk cukuru vai būtu veselīgāk cukuru. Tātad veselīgam norādē nevajadzētu parādīties uz cukuru iepakojumu vai uz tādiem pārtikas produktiem, kur ir uh, pāpildus, tātad arī cukuri, dažādi saldumu produktu un dzērieni. Jānorāda, ka pašlaik šī veselīguma norāda jau ir tirgu un tur nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz cukuru saturu. Uh, atbilstīgi likumdošanas noteikumiem arī um, pārtiks uzņēmē var izmantot šo norādi līdz regulators pieņems galīgo lēmumu. Šie iemesli dēļ ļoti svarīgi, lai komisija uh, nāk lai savu priekšlikumu par ierobežotu izmantošanu, lai šis priekšlikums tiktu atbalstīts. Komisija uzskaita, ka mm, šo norādi var izmantot pie ļoti striktiem nosacījumiem, ja tiek saņemts arī zinātniskais atzinums un nacionālo iestāžu viedoklis. Par šo esam daudz runājuši, ļoti daudz, plaši ar eh, dalību valstī, par to ir panākt gandrīz vienprātīgi vienošanās. Atļaut norādes, ar pā, kur ir norādīts tātad šo papildu cukuru saturu, uh, ļaus dalību valstīm veiksmīgi izstrādāt savas eh, uztur stratēģijas. Atzinot dažādas, um, dažādi viedokļi, no nu, vienas puses deputāti atbalsta arī vidas komitejas uh, šo ideju par to, ka nekādi ierobežumi attiecībā uz uh, ogļu hidrātu veselīgumu norādi nedrīkstētu tikt uh, iekļauti. Tā skaitā arī norādes, kur tiek runāts par papildus cukuru izmantošanu. Kad dažkārt veselīguma norāda var arī būt visai kļūdaina un var veicināt cukuru patēriņu, tādējā to nedrīkst atļaut. Šī grupa tādējādi vēltos, lai veselīgi un urāts netiktu izmantots nevienā pārtiks produktā. Tad, gudētie deputāti, ja rezolūcija apstiprinās parlaments, tad regula, kas ļaus izmantot veselīgumu norādes pie stingriem nosacījumiem, kā to piedāvā komisija, netiks pieņemta. Un veselīgumas norāde joprojām būs tirgū bez nekādiem ierobežojumiem attiecībā uz uh, cukura. Um, uh, uh, satura produktos. Tādēļ komisija aicina do, deputātus neatbalstīt šo rezolūciju. Ja rezolūcija tiks ap, pieņemta, apstiprināta, tad veselīguma norāda joprojām tiks izmantot. Dank, Paldies komisārai Hedegardai. B70378 uh, rezolūcijas priekšlikums, ko ir sagatavojusi vīdes komiteja, ir iesniegts šo debašu rezultātu.